Tagad pēdējais darba kārtības punkts šī vakara sanāksmē, un tas ir sajera ziņojums likumdošanas pilnvaru deleģēšana un komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošana. Dodu vārdu tagad referentam uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs parlaments apstiprina daudz ziņojumu, arī institīvu ziņojumu, kurus pēc tam neviens nelasa, ar tiem neviens neiepazīstas, un arī referenti ar, ar tiem vairs nenodarbojas. Es ceru, ka mūsu šodienas ziņojuma liktenis būs citāds, un es to saku ne tāpēc, ka šo ziņojumu esmu sagatavojis es pats, bet tāpēc, ka tā ir rokas grāmata. Tā ir paredzēta, lai palīdzētu tiem kolēģiem, kas sadarbojas ar eh, citām iestādēm, komisiju, padomi. Tie, kas ar šo institūciju pārstāvjiem trialoga ietvaros. Lisabons līgums ievieš jaunu likumu, jaunu noteikumu attiecībā uz eiro, uz uh, Eiropas komisijas darba pārbaudīšana. Eiropas parlamentam ir tagad tādas pašas tiesības kā padomēji, proti īstenot komisijas darba pārbaudi. Mēs esam lasījuši deleģētos aktus un īstenošanas aktus un mūsu sasaukumam ir tieši ar to jānodarbojas. Par ko tad ir runa? Kad šis parlaments apstiprina normatīvo ziņojumu, tad šim referentam vai citai atbilstošai personai ir kompetences tajā jautājumā, kas tagad ir nonācis Eiropas komisijas kompetencē, taču šodien situācija ir atšķirīga. Delģeto aktu procedūras ietvarā, ietvaros parlaments var saglabāt savu ietekmi un var atsaukt šo, piemēram, Eiropas komisijas delegāciju, tad, ja Eiropas parlamentācijas eh, normatīvais akts nav pieņemams. Ar to mēs drīkstam pieņemt lēmumu, kādas ir kompetences, kuras mēs deleģējam komisijai un kuras kompetences mēs paturam paši sev. Lisabons līgums jau sen stājies spēkā, taču šī sadarbības prakse vēl netika pilnīgi īstenota un kad mūsu kolēģi piedalās sarunās ar padomu vai uh, vada diskusijas trialogā, ir spiesti secināt, ka ir pārāk daudz kompetenci atdotas uh, padomē. Ja mēs vēlamies, lai ziņojumu pieņemtu apstiprināt tikai parlaments, bet arī padomu, tad pienācis laiks sākt tādu procedūru, procedūru, kuras ietveros nav vienmēr jāpievērš tiem pašiem jautājumiem, jāatgriežas pie tiem. atvieglojot uh, iestāžu nolīgumu vai vienošanos starp iestādēm. Dargie kolēģi, mēs nedrīkstam atteikties no mūsu tiesībām īstenot padziļinātas pārbaudas. Mums ir jāsaglabā šīs tiesības. Ir jāizvairās no atšķiri dažādām situācijām, kad, piemēram, uh, mēs apstiprinām kādu ziņojumu, kuru ir pieņēmusi komisija, taču mēs nedrīkstam, nevaram apstiprināt citus ziņojumus, kas neatbilstam principām, kuru es pieminēju. Diemžēl mēs nevarējām vienoties ar padomu pirmajā lasījumā, līdz ar to ar to būs jānodarbojas nākošajam sasaukumam. Paldies! Lielas paldies Saira kungam. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Pieteikušies runā tikai divi deputāti. Vispirms dotu vārdu Magīneses kundzei. Uh, thank you. Paldies, priekšsādātāji. Es... Paldies, priekšsādātāji kungs. Šis tehniskais jautājums tiek izskatīts praktiski tukšā zālē, un tas saistās ar vissvarīgāko jautājumu mūsu darbā Arī lauksaimniecībā mēs neesam pabeiguši reformu laikā, mēs esam runājuši par tās rezultātiem jau pirms mēnešiem. Jūsu darbs ir ļoti svarīgs, un jaunajām dalībvalstīm arī vajadzētu runāt un skatīties uz to, kā uzlabot mūsu likumdošanas darbu, kad mēs panākam politisko vienošanos un ķeramies pie detaļām. Uh, un īstenošanas ļoti bieži ir grūti saprast, kas un kā jādara. Un, piemēram, lauksaimniecības jomā ir trīs, četri smagi jautājumi, ko mēs nepabeigsim līdz martam, un tāpēc būs problēmas ar īstenošanu nākošajā gadā. Tāpēc tas, par ko jūs runājat, ir ļoti svarīgi. Žēl, ka mums debats nesanāks. Paldies! Taisnība! Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Basesku kundze. Paldies. Deleģēti akti, īstenošanas akti ir ļoti neskaidri pēc definīcijas. Tāpēc es domāju, ka Jurkam teis viedoklis būtu ārkārtīgi svarīgs nākošā parlamenta laikā. Mums, kā parlamentāriešiem, ir pienākums aizsargāt mūsu pilsoņus un vērsties pret kādiem komisijas likumiem, kas varētu ierobežot viņu intereses. Eiropas parlamentam ir jābūt iesaistītam arī procedūrā pirms šie likumi tiek pieņemti. Tāpēc atbalstu nepieciešamību organizēt sēdes starp Eiropas komisijas un Eiropas parlamenta locekļiem pirms deleģēto aktu pieņemšanas. Tas ir daudz svarīgāk tādās jomās kā tirdzniecībā, monetārijos jautājumos un lauksaimniecībā. Paldies! Mēs paldies. Brīvā mikrofona procedūra līdz ar to ir noslēgusies. Tagad dodu vārdu debašu noslēgumā komisārai Georgievai. Thank you, Mr. Paldies priekšādātā, paldies arī Sajera kungām par to, ka viņš tiem nedaudzajiem, kas ir šajā zālē, prezentēja savu ziņojumu. Esmu pārliecināta, ka arī citi mūs klausās tieši sēstē. Komisijas vārdā man ir jāsaka, ka mēs pilnībā piekrītam uzskatām, ka ir vajadzīga kopēja pieeja attiecībā uz deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Protams, arvien biežāk sarunās tiek uzdoti jautājumi par to, kā šie akti tiek piemēroti. Un nu, tieši tāpēc mums vajadzētu rast horizontālu pieeju šīs problēmas risināšanai. Kā jūs zināt, komisija pagājušajā gadā uzsāka trīspusējas sarunas mēģinot panākt vienošanos par horizontālajiem jautājumiem, kas attiecas gan uz deleģētajiem, gan uz īstenošanas aktiem. Tika sagatavots arī neoficiāls dokuments, kurā bija runāts par daudziem no jūsu pieminētajiem jautājumiem. Tika runāts arī par sensitīvo konsultēšanās problēmu, bet process tagad ir iestrēdzis. Vienīgais, ko es varu teikt, paldies jums par to, ka esat devis jaunu stimulu šī jautājuma risināšanai. Cerams, ka tas mums ļaus panākt vienotu izpratni par deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Mēs eh, pilnībā piekrītam jūsu sagatavotajam ziņojumam. Uzskatām, ka tas ir labs pamats, lai turpinātu strādāt pie šo problēmu pabeigšanas. Es gribēju tikai vērst visu uzmanību uz to, ka ir gaidāms tiesas spriedums lietā par biocīdiem. Un šeit ir tieši runa par deleģēto un īstenošanas aktu nodalīšanu un cerams, ka šis tiesas spriedums mums sniegs vadlīnijas šajā jautājumā. Tas nebūtu nenozīmē, ka mums nevajadzētu turpināt sarunas par procesuālām lietām līdz brīdim, kamēr tiesa būs nākusi klajā ar savu viedokli. Trīs institūcijām ir jāturpina sadarboties, lai mēģinu rast akceptējumu risinājumu šiem tik svarīgajiem jautājumiem. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka jaunajam Eiropas parlamentā sasaukumam būtu ļoti labs pamats ātrākai e, šīs kopējās pieejas rašanai. Uzskatu, ka jūsu darbs liks šos labos pamatus. Paldies! Lielas paldies komisārei Georgievai. Līdz ar to debatas ir beigušās un balsojums notiks rīt pulkstens 12. Novēlu visiem kolēģiem un arī iesaistītajiem dienestiem mierīgu naktsmieru. Uz komisiju tas neatiecas, jo komisija nekad neguļ. Sēdi slēdzu.